tuvāk nākotnē. Liels paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies, komisāra kungs. Un tā tad igadējas eh, tagad ziņos par ombudu, par tiesību sargu. Lūdzu, referentē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ir pagājis gads, un mēs atkal uh, esam sanākuši kopā, lai izanalizētu Eiropas ombuda paveikto. Mēs varam teikt, ka panākumu saraksts ir ļoti pozitīvs. Saskaņā ar 298. pantu Eiropas līgumā mūsu ombuds strādā saskaņā ar doto mandātu. Mūsu ombuds ir arī Eiropas ombudu tīkla dalībnieks. Un Tas ir kaut kas tāds, ko mūsu iedzīvotāji ir pelnījuši. Ir 41. pāns pamatiesību hartā, kur ir rakstīts, ka katram cilvēkam ir tiesības, ir tiesības tikt uzklausītam, sūdzēties par valsts iestāžu darbu, un uh, cilvēkiem ir tiesības uz godīgu, ātru publiskās administrācijas darbu. Un 2011. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sūdzību skaits ir palielinājies līdz 2510. Tas ir nedaudz vairāk kā iepriekšējā gadā. Un kas ir jauns 61% no šīm sūdzībām tika iesniegts internetu formā. Un šajā 61% 53% no sūdzībām tika iesniegts izmantojot elektronisko formulāru, ko var atrast ombuda mājaslapā. Un šo te sasniegumu es gribētu it īpaši pasvītrot, runāt savas komitejas vārdā. Mēs jau kādu laiku runājam par to, ka ir nepieciešams nodrošināt interneta pakalpojumu, ka ir jāizvērš arī uh, lūgumrakstu komitejas eh, portālu. Tas viss, lai tuvinātos eh, iedzīvotāju vajadzībām. 2011. gadā mēs runājam par informāciju, par tarifikāciju. Un mēs gribam apzīmēt arī vadlīnijas, ko tajā gadā izstrādāja Eiropas eh, ombuds, un tāpēc sūdzības par tarifikācijas jautājumiem bija samazināšanās, sam, samazināšanās. Un arī sūdzības, eh, vai, kas radās dēļ, ražās dēļ kļūdām, ir samazināts. Tātad kļūdainas sūdzības vai tādas sūdzības, kas, nu, ko ombuds neizskata, kur nav kompetence ombudam, tādas arī dēļ nezināšanas, kas bija ražās, ir samazinājušās. Un tas arī dēļ tā, ka ombudu birojas ir pietiekami labi pastrādājis, informējot mūsu pilsoņus par savu darbu. Un arī par procedūru, procedūras, tiesības sarga darba procedūras ir vienkāršāks, tagad sistēmas ir saprotamāks un visi šie tiesības sarga darbi ir nodrošinājuši pozitīvu rezultātu viņa darbam šajā gadā. Tad runāt par sūdzībām, ko iesnieguši pilsoņi. Ir rinda sūdzību kas attiec uz Eiropas komisijas darbu. Un tas ir tradicionāli vislielākais sūdzību bloks 58% no visām sūdzībām. Tā kā komisijai ir izpildu pilnvaras ļoti bieži dēļ šī aspekta. Pilsoņi arī uzskata uh, komisiju par, par vainīgo elementu un sūdzās par to. Uh, Eh, bet tad mazāk sūdzības ir par parlamentu. Te ir eh, sūdzības samazinājušās uz pusi, bet sūdzības par padomu atkal ir palielinājušās. Visas šīs sūdzības ir izskatījis tiesības sargs, arī ir slēdzis izmeklēšanas. 318 izmeklēšanas eh, tika pabeigtas, bet gribētu pasvītrot vienu punktu. Tā kā ir daudzas institūcijas, kas ir iesaistīts ombuda tīkla. Ne visiem tīkla dalībniekiem ir tiesības, ir pilnvarojums izskatīt pilsoņu sūdzības. Tāpēc mēs varētu izteikt vienu rekomendāciju. Tad tīkla dalībnieki var tik rekomendēt, bet nevar praktiski rīkoties. Paldies! Paldies eh, Maconī kungam. Un tagad Diemat Durasa kungam došu vārdu. Tad es gaidīju jūsu ziņojumu. Un tas ir ļoti labi, ka pēc tik ilgiem sadarbības gadiem mēs visi esam pie labas veselības. Lūdzu, jums vārds Dieman Dorisa kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat labā veselības stāvokli. Un es gribētu arī pasācīt par savu gada ziņojumu 2017. gadam. Es gribētu jums pateikt, ka es esmu pateicīgs parlamentam, kas ir turpinājis atbalstīt Eiropas ombuda darbu. Es arī gribētu pateikties no viss sirds lūguma rakstu komitejas priekšsēdētājiem Aconī kungu par viņa ziņojumu un par lielisko darbu. Kā jau es eh, te, esmu teicis, vairāk kārtīgi parlamenta atbalsts no lūgumrakstu komitejas puses ir lielisks ieguldījums mūsu darbam. Tagad es gribētu pastāstīt galvenos statistiskos elementus. 2011. gadā es, es esmu saņēmis 2500 sūdzības no pilsoņiem, no uzņēmiem, nevalstiskām organizācijām, asociācijām un citiem. Es eh, cenšos atbalstīt pilnīgi visus, kas eh, griežas pie ombuda, bet tajā gadījumā, kad sūdzība mm, neietilps manā mandātā. Mēs nedrīkstam novērtēt par zem, cik svarīgi pilsoņiem ir saņemt šo vadošo norādi, kur griezties pie pareizā eksā, eh, organizācijas mehānisma. No paša sākuma šāda norāda ir ļoti svarīga, un ja ir kaut kāda kavēšanās, tad tas rada vilšanos. Uh, Tāpēc ļoti svarīgi ir identificēt pareizo institūciju. 2009. gada janvārī es uh, izstrādāja interaktīvo mm, tādu rekomendāciju saiti, eh, kas ir 23. valodās. Un šīs eh, vadlīnijas palīdz tiešā veidā iesniegt sūdzības attiecīgajai organizācijai, vai nu, tas ir kāds lokālais dienas, vai arī lūgumraksts komiteja, vai arī nacionālais, reģionālais ombuds vai arī Eiropas komisijas kāda orgā, organizācija, piemēram, portāls Your Europe, Your Europe vai arī uh, tīkls Solvit tad neatbilstīgo sūdzību skaits eh, pagājušā gadā samazinājies par 111 gadījumiem. Šāds samazinājums pārsvarā ir dēļ tā, ka tiek izmantot šīs interaktīvās vadlīnijas un eh, līdz ar to pilsoņi atrod uzreiz ar pirmo reizi pareizo adresi, kur iesniegt savu sūdzību. 2011. gada vairāk kā 8000 cilvēki ir saņēmuši rekomendācijas vai padomu ar vadlīniju palīdzību ņemot vērā visus šos informācijas pieprasījumus, uz, uz kuriem mēs arī atbildējām, varam teikt, ka 2011. gadā 22 tūkstoši pilsoņi ir tieši kontakt, eh, kontaktējušies ar ombudu. Un kopā unikāla apmeklētāja skaits šajā tīmekļa vietnē ombudam ir bijis 295 tūkstoši. Tad pretstatā samazinājumam ārpus mana mandāta. Atvērto izmeklēšanu skaits pagājušā gada ir palielinājies par 18% vai 396 izmeklēšanas gadījumiem. Tas nozīmē, ka cilvēki uh, Eh, aizvien biežāk pareiz patiesi iemesli vadīti griežas pie Eiropas tiesības, tiesības sarga. Eh, lielais atvērto izmeklēšanas gadījumu skaits ir pateicoties tam, ka darbs tagad ir cilvēkiem draudzīgāks. Jaunas izmeklēšanas, jauna tipa izmeklēšanas ir ieviest šajā gadā, kas ļauj sūdzību iesniedzējiem paskaidrot savu sūdzību gadījumos, ja sākotnē viņi nav pārliecināti, kāds ir sūdzības pamats. Um, tad ir arī kritiskie komentāri, ar kuriem nāk, nāks klajā man, man biroja darbinieki. Un tas ir pozitīvi. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības institūcijas pozitīvi reaģē uz mūsu rekomendācijām, ka Eiropas institūcijas ir uzņēmušas pro, proaktīvu lomu un izcina sūdzību gadījums. Tas pēdējo triju, triju gadu laikā kritisko komentāru skaits vidēji ir 34 gadījumi, kamēr Agrāk 2008. gadā šāda gadījuma skaits bija virs 46. Priekšsēdētāji godējumie deputāti šodien atkal gada pārskatā, gada ziņojumā es esmu ielicis zvaigžņu eh, gadījumu skaitu, lai pasvītrotu lielisko sniegumu, ko sniedz institūcijas. Tas lai pasvītrotu ombudu institūcijas galveno funkciju. Tas ir padziļināt un uzlabot pakalpojumu sniegšanas kultūru Eiropas Savienības institūcijās un dažādās organizācijās, atbalstot labāko praksi. Tātad šie zvaigžņu gadījumi, vislabākie gadījumi ir īpaši izcēlti šajā ziņojumā. Institūcijas vēlēšanās sadarboties ar ombudu, lai panāktu veiksmīgu rezultātu sūdzību izskatīšanai, ir ļoti svarīgs pakalpojumu kultūras veids. Un vēl arī konstruktīvā sūdzību iesniedzēja iesaisti arī palīdz sasniegt pozitīvu rezultātu abām pusēm. Pēc Eirobarometra pētījumiem par Eiropas administrācijas darbu, ko pasūtīja ombuds un parlaments, tad šo Eirobarometra rezultātu pagājušajā gadā publicēja tad tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienības eh, teritorijā tiek uzskatīta kā pati svarīgākā pamatiesība norma 48%, to norāda. Eh, tiesības uz labu administrāciju ir 32%, tad arī tiesības sūdzēties ombudam 32%. 40% arī. Un vēl 42% respondentu ir rakstījuši šajā Eirobarometra pārskatā, ir rakstījuši, ka nav apmierināta ar administrāciju Eiropas Savienībā, un 52% saka, ka, ka, mm, ka ombudam vajadzētu nodrošināt pamatiesību ievērošanu. Tad Lai paskaidrotu visas šīs lietas, 2011. gada martā es organizēju uh, konferenci ar nosaukumu Vai Lisabonas līgums darbojas cilvēku vārdā. Uh, Es uzaicināju Van Rompuy kungu, eh, Dajanu Volis, toreiz eh, priekšsēdā vienai parlamenta, un arī Vivianu Redingu no Eiropas komisijas. Un 2011. gadā es publicēju grāmatu Problēmas ar Eiropas Savienību, kas varētu palīdzēt šī jaunā publikācija, sniedz informāciju par plašu uh, Eh, problēma risināšanas mehānismu loku, kas ir pieejams eh, cilvēkiem, kam ir problēmas ar Eiropas Savienības administrāciju. Es konstatēju, ka pieprasījums pēc šīs grāmatas ir pārsniedzis visu līdzinējos ombudu darbības rekords. Ņemot vērā diskusiju par caurskatamību, es izmantoju arī eh, iespēju starptautiskajā dienā zināt visu, tas, kas notika 28. septembrī, es atkal griezos pie Eiropas Savienības administrācijas, darboties proaktīvāk un caurskatāmāk. Šajā kontekstā es aicināju, lai Eiropas Savienības institūcijas pieņem ļoti liederīgu, cilvēkam draudzīgu um, dokumentu apriti. Un 2011. gadā savā websaitā es sāku publicēt informāciju par jauniem izmeklēšanas gadījumiem, tik līdz šie gadījumi tika saņemti un uzsākti. Tas uh, lai eh, iesniedzēji varētu sekot progresam ar savām sūdzībām. Priekšsēdētāji, godējumie deputāti, 2009. gadā es izstrādāju misijas vēstījumu ombudam, kur ir rakstīts Eiropas ombuds cenšas eh, sasniegt godīgu rezultātu, godīgi izskatot sūdzības pret Eiropas Savienības institūcijām, veicina caurskatamību un mm, veicina pakalpojumu, administratīvo kultūru. Viņa mērķis ir veidot uzticību caur dialogu ar pilsoņiem un Eiropas Savienību, kā arī veicina augstākos uzvedības rīcības standarts Savienības institūcijas. 2010. gadā es izstrādāju un pieņēmu institūciju stratēģiju, kas pamatojas uz, uz manām institīvām un aktivitātēm manā esošajā mandātā. Uh, Tad galvenie strateģijas punkti ir sekojoši - veicināt dialogu starp sūdzības iesniedzēju, pilsonisko sabiedrību, citiem iesaistītajiem un centrālajām valdībām, kā paredzēts Lisabonas līgumā. Otrkārt, identificēt labāko praksi, izmantojot ombudu kolēģi zināšanas, arī tīklu, un treškārt veicināt ombudu lomu, veicinot administīvo kultūru, pakalpojumu kultūru Eiropas Savienības institūcijās lai uzlabotos administrācija, tas ir galvenais kompetenci, institūcijām un iestādēm ir jāizstrādā savu dabisko pakalpojumu sniegšanas kultūru. Un lai šāda kultūra būtu, institūcijām ir jācenš veicināt, lai institūcijas darbinieki darbojas šajā administrācijā ne tikai pienākumu ietvaros, bet viņiem ir jābūt pieklājīgiem, izpalīdzīgiem, viņi vēl sadarboties, un, un vēl viņiem ir jābūt gataviem uzņemt arī publisko savas uzvedības analīzi. Ņemot vērā visu iepriekš minētu, es uzskatu, ka vajadzētu konspektīvā veidā uzrakstīt um, tātad eh, publiskā dienesta vai valsts amatu darbības principus, kas varētu veicināt pilsoņu uzticību. Tātad publisko pakalpojumu sniegšanas principi jau tika publicēti 19. jūnijā. Un daži no tiem ir sekojuši. Pirmkārt, vēlēšanās darboties Eiropas Savienības vārdā, kalp, tad godīgums, objektivitāte, cieņa pret citiem, caurskatamība. Esmu pateicīgs DG personāla par to, ka šie principi ir izsniegti visiem parlamentā strādājošiem 4. oktobrī. Priekšsēdētāji godējumie deputāti, šie publiskā dienesta principi nav ne pirmais, ne pēdējais vārds par ētiskiem standartiem, kas būtu sakāmi sakarā ar Eiropas Savienības civilu dienestu. Ir arī amatregulā regulējums, finanšu regula un arī tiesības sarga uh, atbalstīta labās administratīvās uzvedības eh, kodeksa grāmata, eh, kur ir eh, dažādi standarti, kurus attīstīt var vēl tālāk. Jāsaka, ka jaunietiskie standarti nemaz nav vajadzīgi. Ir jāstrādā tā, lai darbotos saskaņā ar valsts dienesta un cilvēku gaidām, lai ikdienas realitāte būtu ētisko standartu ievērošana. Pievienotā vērtība no šādiem standartiem ir palīdzēt ģenerēt konstruktīvu diskusiju starp civildienas darbiniekiem un pilsonisko sabiedrību sarunu par to, kāda uzvedība ir ētiski pieņemama. Un publiskā konsultācija, kas notika, parādīja, ka šāds debats ir ļoti svarīgs. Principu mērķis nav dublēt esošos instrumentus vai arī aizstāt kaut kādus instrumentus, kas jau eksistē tagad. Uh, Drīzāk šie principi ir tā kā ideju aka, kuras eh, es gūstu, sadarbojoties no institūcijām, ceru tās iegūt arī nākotne, un es ļoti ceru, ka Eiropas institūcijas padarīs šos principus par dzīvo realitāti. Lielas paldies! Yes. Lielas paldies, uh, eh, Demadiodors kungs! Un tagad. Uh, Komisijas vārdā dodu vārdu Šefčoča kungam. Godājumie deputāti, ombudsmen, gribēs sacīt, ka komisija augst vērtē Maconī kunga ko, ko, kundzes ļoti vērtīgo ziņojumu un gribētu apsveikt viņu un attiecīgo komiteju par šo ļoti vērtīgo darbu. Tajā ir sniegts ļoti labs pārskats par ombudsmena aktivitātēm pagājušajā gadā, un tas ir ļoti noderīgs arī citām institūcijām. Abi ziņojumi skaidri atgādina mūsu kopējo mērķi. Tas ir nodrošināt atklātu, efektīvu Eiropas administrāciju mūsu pilsoņu labām. Personīgi gribēju pateikties Dievam un Dūras kungam par lielisko sadarbību un par viņa palīdzību, lai mēs varētu savu darbu paveikt labāk. Viņa ziņojumā iekļautie rekomendācijas ir ļoti augstu vērtētas un es eh, ceru, ka tiks arī ņemts vērā. Maconi kundze savā ziņojumā minēja vairākus skaidrus, un arī Dimam Duras uh, kungs tiem pieskārās. Fakts ir tāds, ka om prasības uh, Eh, ombudsmenam joprojām galvenokārt bija adresēts saistībā ar komisijas darbu, vairāk nekā 50%. 2011. Eh, gadā tas bija 61%, bet es piekrītu arī Maconī kundzes ziņojumu kopsavilkumam. Tas ir dabiski, jo Eiropas komisija ir lielākā no institūcijām ar izpildvaras funkcijām, un tāpēc eh, ir skaidrs, ka tā ir galvenais uh, sodzība adresāts. Bet kā tad mēs esam risinājuši problēmas un gadījumus, kas ir nonākuši pie Eiropas ombudsmena? Eiropas ombudsmens ir eh, sniedzis 360, mēs esam snieguši 365 eh, atbildes 2010. Eh, gadā un vēl vairāk 2011. Mēs esam mēģinājuši meklēt risinājumus visās iespējamās situācijās, un man jāsacina, ka attīstības tendence šajā virzienā ir bijusi pozitīva. Uh, Vēl es gribētu zināt, uzsvērt to, ka komisijas kriti, kritika kopš 2017. gada ir vienmēr mazinājusies un pašlaik 11% sūdzību ir bijušas slēgtas. 2011. gadā komisija ir nosūtījusi 25 atbildes ombudsmeda kritiskajām piezīmēm, un ombudsmens pilnībā vai daļēji piekrita tam 18 gadījumos. Tas ir, tā ir ievērojama daļa, kopā 72%. Neformālo procedūru skaits 2011. gadā bija 99, un tas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Šādos gadījumos ombudsmens lūdza komisiju atbildēt pilsoņiem tieši pēc būtības izanalizējot atbildi. Gribēju pateikties ombudsmenam par to, ka tas ir rīkojis konferenci, bet arī plašas publiskas konsultācijas eh, par sabiedrības, eh, pa, sabiedrisko pakalpojumu principiem, valsts pakalpojumu principiem. Vēl gribēju apstiprināt, ka mēs augstī vērtējam šo principu piemērošanu un vēlamies uzsvērt to, ka kaut arī civildienesta noteikumi jau pārēc stingras noteikums es ierēģiem un pieturēšanos eh, pie eh, augstākajiem ētikas eh, principiem, proti labas administratīvas uz, uzvedības ievērošana un tam līdzīgi, tad šie principi komisijā tiks ievēroti, jo tie ir izplatīti darbiniekiem un ir pieejami mūsu ārējā un iekšējā mājaslapā. Noslēgumā vēlreiz gribēju uzsvērt, ka komisija ar cerībām raugās uh, uz uh, auglīgas sadarbības turpināšanu un uzlabošanu ar ombudsmēdu, ar Eiropas parlamentu un uh, ļoti priecājamies par nākotnē gādājumiem kontaktiem un attiecībām. Liels paldies uh, komisāri, tagad došu po vārdu politisko grupu runātājiem. Jāra kungs, divas minūtes. Jā, liels paldies priekšsēdētājs uh, Diemandoras kungs Komisāri, vispirms eh, gribēju pateikties eh, Eiropas tiesību sargam par viņa labo darbu un teicamo sadarbību ar lūgumu raksta komiteju. Skaitļi, kas izriet no jūsu ziņojuma, runā skaidru valodu. 2011. gadā reģistrētas 510 eh, sūdzības un ļoti daudz ir apstrādātas. Mani pārsteidza uh, ļoti mazais uh, skaits ar nepieņemamām sūdzībām, un es uh, domāju, ka jūs varat cīnīties pat par vēl labāku īpatsvaru. Bet kompliments arī par šo skaitli. Šie skaitļi pierāda, ka Eiropas eh, tiesību sārga amats ir ļoti svarīgs eh, pīlārs Eiropas eh, institūciju darba caurskatāmības nodrošināšanai, jo tieši pilsonim ir iespēja vērsties pie tiesību sārga Tādēļ ja viņi uzskata, ka kāda Eiropas institūcija ir izturējusies netaisnīgi. Tiesības sargs būtiski sniedz būtisku ieguldījumu tajā, lai Eiropa kļūtu taustāmāka un saprotamāka mūsu pilsoņiem. Ombudsmens eh, šeit nav bezzobains tīģeris. Es, es eh, zinu, ka jūs eh, turpināt pārbaudes arī tad, ja kāds process ilgst ilgāk nekā plānots. Negribētu arī, ka institūcijas trīc ombudsmeda priekšā, bet cieņai ir jābūt un tas ir labs darba modelis, kurš būtu jāturpina arī nākotnē. Man īpaši priecē tas, ka sadarbība starp lūgumrakstu komiteju un ombudsmenu funkcionē nevainojami. Tie ir divi savstarpēji papildinoši instrumenti. Vismaz tā tas ir rakstīts tiesību aktos. Parasti politikā ir zināms, ka papildinoši instrumenti rāda strīdu par kompetencēm, bet mēs tādus nesam līdz šim novērojuši mēs varētu teikt, ka līdz, ši, līdz šinējais um, darbības modelis uh, var kalpot par paraugu visai Eiropas komitejai, un tas ir lieliski, tāpēc Diemandoras kungs es vēlētos, lai šī lieliskā sadarbība tiktu turpināt arī nākotnē. Ne jau uh, tā, ka to nebūtu iespējams uzlabot, bet uh, ļoti priecājos par mūsu sadarbību. Paldies, Jāra kungs! Uh, Un sociālistu un demokrātistu grupas vārdā došu uz minūtu vārdu Bostināru kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Busman Eiropēn. Godāmais tiesības sarga kungs. Es gribētu apsveikt Eiropas ombudu Diamandoras kungu par šo ziņojumu, kas joprojām uh, ir politiski atbalstāms, mēs atzīstam darba svarīgumu. Ir arī kļūdas komisijas darbā. Un es gribētu pasvītrot arī ombuda ieguldījumu, lai uzlabotu labas administrācijas kultūras izplatību gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Uh, Eh, un arī paldies eh, par lielisku sadarbību ar Lūgumu raksta komiteju ne tikai 2011. gadā, bet arī sistemātiski gadu garumā. Un visbeidzot, mūsu ziņojumā ir arī dažas lietas, kas izraisa eh, bāžas Šefčovičs kungs lielākā daļa sūdzību attiecas uz Eiropas komisijas darbu. 2012. gadā bija lietas, kas pārsvarā saistījās ar caurskatāmības vai sadarbības trūkumu, ka Eiropas komisija nav sadarbosies pietiekami caurskatām vai labi ar pilsoņiem. Uh, Un šeit es gribētu atzīmēt tiesības ar panākumus. Ombuda paraugs noteikti rādīs arī paraugu nacionāliem tiesībsargiem, ka viņi var arī aizstāvēt savu pilsoņu tiesības. Un tagad uz divām minūtēm došu vārdu Jātermeka kundzei. Liels paldies priekšsādātājiem! savas politiskās grupas vārdā es gribēju teikt paldies Diemandoras kungam par viņa izcilo darbu un arī par sadarbību, par caurskatāmību un par to, ka Eiropas Savienībā var pastāvēt laba administratīvā prakse. Jūsu birojs ir sagatavojis publikāciju par labu administratīvo praksi un liels paldies par to! bet vienlaikus eh, nedrīkst aizmirst to, ka arī komisijai jau būtu bijis jāpublicē šāds, ehm, šāda publikācija par labu administratīvo praksi, bet eh, ombuds to ir izdarījis un komisija ne un ceru, ka, ka ombuds uh, līdz um, tuvākajā laikā sagatavos uh, saistošu dokumentu par labu administratīvo praksi. Līdz šim jūsu publikācijas ir um, sacījušas, ka uh, caurskatāmība nebūtu tik liela, ja šādi noteikumi nebūtu. Uh, Tumā, tuvākajā nākotnē es vēlētos, lai arī komisija ko darītu šajā jomā. Un ir jāsagatavo tiesību akta priekšlikums par caurskatāmības uzlabošanu un labu administratīvo praksi. Lielas paldies, Jetin Mekī kundze! Un tagad došu vārdu Okenas kundzei divas minūtes. Paldies! Es arī gribētu pateikties eh, priekšsēdētājiem par labo ziņojumu un visādā ziņā mēs gribam izteikt atbalstu mūsu tiesību sargam. Un ļoti labi, ka viņš ir izstrādājis ne tikai rokas grāmatu, bet eh, tā kā likumu, normu kopumu, kas nodrošina pilsoņiem viņa tiesības saskaņā ar līgumu. Mums ir jāuzlabo mūsu darbs visādos veidos, un ļoti svarīgi ir, lai uh, Eiropas institūcijas kļūtu par piemēru, par paraugu visām dalībvalstīm. Tāpēc mums ir nepieciešams regulējums. Un es gribētu pateikties jums, jo ziņojums atbalsta šīs skaidri paustās idejas, ka ombuda darbs un viņa sasniegumi fokusējas uz pakalpojumu sniegšanu uz cilvēdienista darbu mums ir jāuzskata, ka pilsonis atrodas šī darba centrā, ka tas nav kaut kas tāds, ko mēs um, vienkārši aizsargājam vai kaut ko daram. Pilsonis tas, kura vārdā mēs strādājam. Nevajadzētu uzskatīt, kā komisija tā bieži dara, ka pilsonis ir ienaidnieks un vārdi nav pietiekami, ir nepieciešama rīcība, un vēl es gribētu pasvītrot, ka vislabākā pieeja būtu, lai darbinieki, ierēģi cienītu savu darbu. Tas ir vislabākais veids, kā apkarot korupciju, jo korupcijas kar administrācijas līmeni un ļoti pareizi būtu, lai administrācija darbotos ar labas kultūras principiem, lai cienītu visas noteikums un normas. Un vēl viena lieta. Jūs teicāt, ka vairāk sūdzības nāk no kādām konkrētām valstīm un no citām ir mazāk. Un šīs sūdzības ir vērstas pret komisiju. Un tas ir ļoti labi, ka mūsu valstīs ir aktīvi pilsoņi, kas, un varbūt lielāks sūdzību skaits nozīmē, ka šajā valstī ir spēcīga pilsoniskā sabiedrība, mums vajadzētu šādu um, pieeju veicināt. Paldies. Paldies, Alkenes kundze. Un tagad GOE un NGL grupas uh, vārdā došu vārdu uz vienu minūti. Uh, Vilim, Vilijam Meijeram. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju pateikties uh, Maconī kundzei, uh, lūgumrakstu komitejas priekšsādātāji par šo ziņojumu, kuru mēs uh, pašlaik apspriežam. Šis ir ļoti izsmeļošs ziņojums, un tajā ir izsināti visi jautājumi, kam ir pievērsta uzmanība ombudsmēna ziņu igadējā ziņojumā. Es gribēju pateikties arī Diemandoras kungam par viņa darbu. Es domāju, ka nākotnē jūsu darba būs vēl vairāk, jo ir svarīgi, inst lai institūcijas tuvotos pilsonim un risinātu pilsoņu problēmas. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas uh, sūdzības. Uh, tiktu risināts. Jūs zināt, ka tūkstošiem cilvēku tiek pazemoti, viņiem nav darbu, viņi ir nabadzīgi, viņiem tiek atņemti mājokļi, ir krīzes laiks. Un es domāju, ka mums visiem vajadzētu būt centīgākiem un tiešām prasīt, lai komisija būtu, lai komisijas darbs būtu caurskatāmāks, lai komisija ātrāk sniegt cilvēkiem atbildes, jo Eiropā viņi patiešām pašlaik cieši. Liels paldies, un tagad uz divām minūtēm došu vārdus Salavarāks kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu ļoti priecīgs eh, pārstāvēt eh, šīs eh, institūcijas noslēdzošo daļu, un es redzu, ka mēs visi apsveicam Diemandorus kungu un viņa dienestu. Mums vajadzētu viņu paslavēt jo viņš ir šīs institūcijas nosaukuma cienīgs un cīnās par pilsoņu ties, tiesību ievērošanu. Saskaņā ar ziņojumu 2011. gadā bija 2510 eh, sūdzības, un es uzskatu, ka mums vajadzētu atrast veidu, ka šī svarīgā institūcija varētu tikt popularizēta Eiropas pilsoņu vidū, ņemot vērā to, ka saskaņā ar ba Eirobarometra datiem 42% Eiropas pilsoņu nav apmierināti ar ES administrācijas caurskatāmības pakāpi. Un šī institūcija ir vitāli svarīga Turklāt tā līdz šim ir arī veiksmīgi darbojusies. Ik gadu vairums uh, no sūdzībām ir saistīts ar Eiropas komisiju - aptuveni 58%. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu izveidoti konkrēti pasākumi, kas nodrošinātu sadarbības uzlabošanu ar Eiropas komisiju, Eiropas pilsoņu labā, it īpaši šajā Eiropas pilsoņiem un demokrātiskajām vērtībām tik sarežģītajā laikā. Gribēju pateikties Diemam Dāras kungam, ka viņš tik lieliski veic savu darbu. Un gribēju pateikties arī Maconī kundzei lūgumrakstu komitejas priekšsēdātājai, kura palīdz šajā labajās sadarbībā starp abām institūcijām. Un optimistiski noslēdzot savu sakāmo, es gribēju sacīt, ka cerams krīze drīz atkāpsies un cilvēkiem radīsies lielāka uzticība uh, institūcijām. Paldies, Bekara kungs! Divas minūtes komisāri, ombudsmeni, kolēģi. Ombuda uh, um, Macaunī kundzes ziņojums pierāda, ka uh, tiesības sargs ir, tiesības sargam ir jāpasakās par viņa darbu Eiropas pilsoņu labā, arī par lielisko sadarbību ar Eiropas parlamentu un it īpaši lūgumu raksta komiteju. Šeit es gribēju minēt vienu piemēru, kas man tā precīzi nāk prātā. Uh, lūguma raksta komitejā m, mm, vienlaicīgi tiek, skatītas, eh, vai, tiek skatīts 1800 sūdzību, un paralēli ir daudz sūdzību par komisijas darbībām. Man nākas konstatēt, ka pēdējo 16 gadu laikā tikai 18 reizes eh, ir izmantots uh, šis īpašais instruments, un tieši tāpēc uh, ar pārliecību var teikt, ka kā tiesības sargs ir ļoti korekti un rūpīgi skatījis visas iesniegtās sodzības. Vienlaikus gribēju norādīt uz diviem aspektiem, kas uh, man <clears throat> nāk prātā vērtējot pieredzi. Pirmkārt, domāju, ka būtu iespējams uh, uh, veicināt uh, informatīvo un komunikācijas darbu ombuda interesēs, jo es uzskatu, ka 27% izskatīto sūdzību, kas patiešām ir jūsu kompetencē, m, faktiski nozīmē, ka divas, eh, trīs ceturdaļas vai divas trešdaļas eh, neatbilst. Tāpēc ir nepieciešams lielāks informētības darbs. Es uh, to esmu aicinājis darīt arī uh, Austrijas informatīvi sabiedrisko televīziju. Es eh, ceru, ka nāk, uzklausot nākamā gada ziņojumu, mēs varēsim atzīmēt progresu, un ja tiks sagatavots priekšlikums par administratīvo mm, darbu, man tas tikai priecinātu, tas eh, būtu spēkā visā ES, e un tāpēc es priecājos, ka tiesības sargs šeit eh, ļoti aktīvi darbojas. Novēlu nu, tikpat aktīvu darbošanos arī nākotnē. Lielas paldies, Bekera kungs, un tagad došu vārdu tikau kundzei. Paldies! Eiropas ombuda ziņojums par 2011. gadu ir tieši atbalsts cilvēkam. Ir te runa par informēcijas sniegšanu, par sadarbību ar nacionāliem ombudiem, vienkāršošana procedūrā, pieejamība un arī rezultātu saprotamība. 20 2000 saņēmuši ir palīdzību un ļoti daudzi prasīja vienkārši informāciju, 16%, un ļoti daudzi arī ir izmantojuši šo interneta ceļvedi. Vairāk kā 76, 75% 2011. gada tieši sūdzību izrā, materializējās arī lietas atvēršana. Šajās lietās gāja runa par kompetenci. Un tika sniegts arī paskaidrojums, kādā organizācijā vai griezties. Liela, liela daļa tika saņemta elektroniski. Un minūto. E... Paldies. Tikā kundzei un pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Valēnsas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tiešām pēdējos gados panāks ievērojams progress ombudu darbā. Ir pieaudzis uh, sūdzības skaits kopā, uh, kopumā, bet sūdzības, kas attiecas uz ombudu darbu, īstenībā ir samazinājies. Es domāju, ka mums ir jāinformē cilvēki. Uh, Eh, par Eiropas ombudu un jāveicina sadarbība starp dalībvalstu tiesību sargiem un Eiropas ombudu, jo eh, cilvēkiem būtu ciešāk jāsadarbojas ar uh, dalībvalstīm un ar ES institūcijām. Laba administrācija nenozīmē tikai likuma ievērošanu institūcijām ne tikai jāpilda likuma prasības, bet arī jācenšas sniegt kvalitatīvus pakalpojumus pilsoņiem, lai pilsoņi varētu pilnībā izmantot savas tiesības. Paldies, Valences kungs! Pendergastas kundze. Um, Paldies, priekšsēdētāji! Es varu apsveikt ombuda darbību un es saprotu, ka šīs birojas pilda ļoti svarīgu lomu, lai nodrošinātu publiskās administrācijas integritātēs, jo ļoti bieži iepriekšējā komisāra dalī atkāpšanās, piemēram, un uh, citas lietas metēnu. Un ļoti bieži mēs dzirdam to, cik svarīgi ir cilvēku pamatiesību ievērošana visu izmeklēšanu laikā. Un tādēļ es gribēju jautāt, vai ombuds izmeklēs apstākļus, kas saistīti ar Olaf ziņojumu. Jo e, ir runa par procedurālo e, integritāti. Un paldies, ka jūs ieradāties šeit. Liels paldies! Eh, Pasesko kundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu apsveikt eh, Maconi, Maconi kundzi par lielisko darbu. Paldies par visiem darbiem 2011. gadā. Es eh, apsveic arī to, ka sūdzību skaits samazinās pakāpeniski. Tas nozīmē, ka ombuds ir spējis tikt galā ar lielāko uh, daļu sūdzību, uh, kas bija vērsts uh, vai iesniegts sakarā ar Eiropas Unības administrācijas darbu. Un ombuds ir darījis visu, lai pareiz novirzītu tās sūdzības, kas nav viņa kompetencē Tas viss, lai korekti attiektos pret sūdzības iesniedzējiem. Ir jauna pieeja vēlēšanās modificēt šo procedūru, lai tā kļūtu pieejamāka cilvēki, un man ļoti patīk arī ciešā sadarbība starp ombudu Eiropas līmenī un nacionāla līmenī. Paldies, komisārkungs, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms eh, vēlētos eh, vēlreiz augstu vērtēt eh, lielisko sadarbību ar ombudu un ar lūgumrakstu komiteju, jo tas tiešām ir vērsts uz mūsu kopējo mērķi uzlabot publiskās administrācijas pakalpojumu kvalitāti Eiropas pilsoņiem. Ja mēs aplūkojam statistiku, tad sūdzību daudzums samazinās un mums laba administratīvā prakse un šo principu ievērošana ir ļoti svarīga mūsu ikdienas darbā. Izskanēja daudz komentāru saskaņā ar Eiropas komisijas caurskatāmību. Jā, protams, ka vienmēr ir iespējams lietas uzlabot, un es uh, ceru, ka mēs nākamgad arī uzlabosim savu darbu salīdzinām ar šo gadu, bet Eiropas uh, pakalpu, Eiropas eh, komisijas pakalpojumu šķiet, ka ir viena no viscaurskatāmākajām publiskajām administrācijām ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Protams, ka darba kvalitāte vienmēr var uzlabot, mēs arī to turpināsim, eh, veicot iekšēju apmācību mūsu eh, ierēģiem. Uh, lai labas administrīvās prakses un kultūras principi tiktu ievēroti. Svarīgi ir izmantot arī neoficiāls pro, tātad, procesus, kas ļauj rast eh, tādus miermīlīgus risinājumus eh, draudzīgā ceļā bez lieka birokrātiskā sloga. Un mēs ļoti eh, labi sadarbojamies ar ombudu un saņemam labus ieteikumus. Un šī sadarbība arī palīdz mums eh, mūsu darbu uzlabošanu par caurskatāmību. Arī pēdējo pāris gadu laikā Daudz pūļu ir pielikts šajā jomā, un mēs daudz esam sasnieguši, piemēram, mūsu kopējais ārskatāmības reģistrs. Es domāju, ka kaut ko tādu ir grūti atrast pasaules valstu galvaspilsētās. Va Vašingtonā ir kaut kas salīdzināms, un Vīnē šķiet arī. Un tagad mēs redzam, kā šis caurskatāmības reģistrs darbojas un arvien vairāk un vairāk uzņēmumi vēlas tam pievienoties un ir ļoti uh, plaši piedāvājam pilsoņiem paplašināt savu līdzdalību. Mēs arī gatavojam savu ziņojumu, kurā mēs izvērtēsim, kā šis caurskatāmības reģistrs strādā. Un mēs esam daudz caurskatāmāki runājot par komitoloģijas reģistriem, piemēram, uh, atklājot, kā ekspertu grupas tiek veidotas, kādas ir, kāda ir viņu te, eh, diskusija rezultāti, mēs publicējam viņu diskusiju protokolus, un tas ir salīdzināms ar eh, to, kas notiek dalībvalstīs. Tepat laikā statistika, ko minēja Eirobarometrs, ir ļoti atbilstoša attiecībā uz to, cik bieži Eiropas pilsoņi ir vīlušies. Bet mums ir arī pamats lepoties, jo gan parlaments, gan komisija ir viena no eh, ir tās institūcijas, kurām visvairāk uztic pilsoņi Eiropas Savienībā par spīti krīzei. Ja mēs salīdzinām, cik pilsoņi uztic Eiropas Savienībai, Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai, uh, Nu, es domāju, ka šie rādītāji ir uh, augstāki nekā uzticība uh, bieži vien dalību valstu institūcijām. Tā kā to arī der atgādināt. Runājot par sit dalīkunga situāciju, es zinu, ka uh, mūsu ombuds varēs atbildēt uz šiem jautājumiem konkrētāk, bet Olaf izmeklēšanas secinājumos skaidri tika pateikts, ka Uh, nav nekāda uh, apšau, nav nekādā veidā apšaubāmi ģenerāla direktorātu uh, kvalitatīva un pareiza darbība. Un es varu jums arī uh, apgalvot, ka tabakas direktīva tiks apspriesta bez nekādas kavēšanās un uh, uzklausīšana ir pāris nedēļu jautājums komisijā, un varu jums apgalvot, ka uh, parlaments jau šajā sasaukumā spriedīs un lems uh, par šo direktīvu. Un uh, priekšlikums ir ļoti ambiciozs un ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas pilsoņu veselībai. Paldies! Gracias, señor comisario. Señor Diamandauro. Paldies, e, priekšsēdētāji, e, saka Diamandoras kungs. Vēlējos pateikties visiem parlamenta deputātiem, kas uzstājās un pozitīvi izteicās par mūsu darbu. E, mēs ļoti augstu vērtējam jūsu atbalstu un, protams, ka jūsu atbalsts un jūsu darbs eh, palielina pienākums, kas mums ir jāpild. Tā tad eh, pienākums eh, labāk sadarboties tālāk ar parlamentu, ar lūgumrakstu komiteju, lai sniegtu vēl labāku pakalpojumu Eiropas pilsoņiem. Gribētu teikt, ka virkne deputātu uzdeva jautājumu Eh, par to, ka ir liels skaits eh, nepieņemamu sūdzību. Šeit, kas ir svarīgi, un to es atkārtoju vēlreiz. Tādēļ, ka mēs esam eh, mūsu tīmekļa vietnē ievietojuši interaktīvu formulāru, cilvēki tagad griežas pie mums tikai pareizo iemeslu dēļ Līdz ar to mēs esam ievērojami samazinājuši nepieņemamo sūdzību skaitu, jeb sūdzību, to sūdzību skaitu, kuras nav mūsu kompetencē. Un tādēļ paldies parlamentam, ka jūs ieteicāt mums šādu instrumentu izveidot. Postināru kungs, paldies eh, par jūsu komentāriem un atbalstu. Es gribētu teikt, ka. Eh, mūsu galvenais uz, profesionālais uzdevums ir būt taisnīgam, un to es arī cenšos darīt. Un, eh, jā, par komisiju ir vislielākā da, eh, skaits sūdību, 65% no visām sūdzībām, bet, ja jūs paskaties uz šiem te, nu, paraugu gadījumiem, tā teikt, par vislabāko, eh, teiksim, darba veikumu arī eh, ir mm, saistīta ar komisiju. Un komisija tiešām eh, ir centusies risināt šīs te problēmas, kas ir saistīts ar sliktu administrāciju un tiešām paveikuši šeit ievērojumu labu darbu. Jā, šis jautājums par regulu. Jā, ten maki kundze biju jūsu valstī tikai pirms dažām nedēļām un runāju ar jūsu tieslietu uh, ministrijas pārstāvi un runājām par, uh, par tieši par to, kā labāk sniegt pakalpojumus pilsoņiem. Prendergasts kungam varu teikt, ka lieliski, ka īrijas parlaments ir pieņēmis lēmumu paplašināt mandātu īrijas ombudam un eh, iekļaut 14 eh, apakšnodaļas ombudu dienestām, un to es varu tikai apsveikt un caur jums nodot eh, mūsu sveicienus un prieku par šādu lēmumu. Attiecībā uz jūsu jautājumu par tabakas direktīvu. Uh, Eiropas ombuds uz šodien nav saņēmis nevienu sūdzību attiecībā uz direktīvu. Ja mēs saņemsim tādu sūdzību, tad mēs nodrošināsim to, ka tiem, kas, kam šāda būs sūdzība, vērsīsies vispirms Olaf, jo tas ir, tā ir īstā iestāde, Un mēs, protams, skatīsimies, kura vēl iestāde ir iesaistīta šajā lietā, un noteikti tā ir arī Eiropas komisija. Tālāk. Eh, gribu apliecināt, ka eh, komisārs Šef, Šefčevičs eh, veic lielisku darbu, un mēs joprojām paļaujamies uz jums, un varu apliecināt, ka mēs esam atzīmējuši šo veiksmīgo pieaugumu sadarbības jomā, un uh, ir labi, ka bieži tiek atrasti šie te miermīlīgie risinājumi, un tie nāk par labu uh, visiem mums, un vispirms jau Eiropas pilsoņiem. Maconi kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji, par šīm debatēm. Es domāju, ka tas ir lielisks piemērs, taustāms piemērs tam, kā mēs varam izveidot lieliskus pilsoniskās sadarbības tīklus, kas dod augļus. Un e, lūgumrakstu komiteja, ombuds, parlaments ir nodemonstrējuši, ka mēs e, visi augstu novērtējam Eiropas ombuda darbu. E, mēs piekrītam viņu izvirzītiem mērķiem ir noteiktas sinerģijas starp mūsu organizācijām, un būtībā mēs varam viens no otra mācīties, eh, apgūt labāko pieredzi. Un mēs lielā mērā varam mācīties, cik veiksmīgi eh, ombuds izmanto jaunās tehnoloģijas, internetu piemēram. Un esmu uh, pārliecināta, ka uh, ombuds vienmēr būs gatavs ar mums sadarboties, uh, kad mēs strādāsim pie ziņojumiem, kas skar arī ombuda darbu. Un ir uh, skaidri, un mums ir arī pārliecība, ka lietas, kas nav viņa kompetencē, viņš nodos lūgumrakstu komitējai. Viņš vienmēr ir uh, atkārtojis uh, un apliecinājis, ka saprot, kādas ir lūgumrakstu komitejas prerogatīvas. Un vienmēr uh, viņa rīcība ir atbilstošas un stingra, un mūsu attiecības ir atklātas, un vēlos vēlreiz pateikties komisā, uh, ombudām par ierašanos šeit par vēlmēm, ko viņš ir izrā, eh, teiksim, izteicis. Mēs tās esam lūp, rūpīgi uzklausījuši, un es domāju, ka eh, mēs varbūt varēsim šis vēlms padarīt par īstenību. Bet par spīti labiem nodomiem, reizēm komisija lēnām adaptējas reālām prasībām. Mums ir vajadzīga lielāka vienkāršošana, uh, ātrāka reakcija un mazāka distancēšanās no pilsoņiem. Un es domāju, ka tas varbūt nav tas pozitīvākais punkts, bet es vēlētos vērsties pie Šefkoviča kunga. Es zinu, ka viņš ir ļoti interesēts risināt Eiropas pilsoņu problēmas un par to arī viņam paldies. Paldies! Eh, šis ziņojums, par šo ziņojumu balsosim rīt, un eh, pašlaik sēdi pārtraucam un atsāksim darbu pulksten deviņos.